sveicināšana ir atbalstāma, un tāpēc es uh, pateicos visiem, kas bija iesaistīti šajā iniciatīvā. Lielas paldies, Kačumaraka kungs! Rakstiskā deklarācija 0010 datēta ar 2012. gadu par Eiropas uh, mājās ražotās aldējuma dienas uh, ieviešanu. die von den Mitgliedern Silvestris de Castro. To ir iesnieguši Silvestris de Castro, Melcers, Vilēja un Stādlers. Un eh, šī deklarācija ir saņēmusi parlamenta vairākuma atbalstu saskaņā ar reglamenta 123. pantu. Tā tiks nosūtīta norādītajiem adresātiem, norādot uh, protokolā parakstītājus, un eh, tas eh, tiks iekļauts arī protokolā kā pieņemtais eh, teksts. Vārds Silvestris kungam. Heiß zu 30. Wer? Wo ist er? Grazie, Herr Silvestris, bitte schön. Silvestris kungs, kur jūs esat? Ufficiale di questa dichiarazione scritta il Parlamento ha istituito la giornata. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs visi 24. martā atzīmēsim šo saldējumu dienu visā Eiropas Savienībā. Lielas paldies visiem kolēģiem par eh, tiem, kas atbalstīja šo rezolūciju. Paldies Kančana kungam, paldies pārējiem kolēģiem, kas arī atbalstīja degustāciju, saldējumu degustāciju, kas notika parlamentā. Visi bija aicināti mm, tātad nogaršot šo mājražot to saldējumu. Lielas paldies visiem, kas piedalījās. Paldies arī asociācijas, saldējumu ražotāju asociācijas ražot, eh, pārstāvjiem, kas bija atbraukuši uz Strasbūru. Mēs ļoti ceram, ka šīs dienas noteikšana atbalstīs eiro saldējumu ražošanu, saldējumu mājās ražo no svaigiem produktiem, vietēji ražošana tā ir, tas ir labi videi un visiem pāriem. Paldies par atbalstu. Lielas paldies. Lielas paldies. Tā tad, dāmas un kungi, tagad pāriesim pie balsošanas. Sāksim ar uh, Teinas eh, kundzes ziņojumu. Protokols par Eiropas Savienības tiesas statūtiem. Dodu vārdu referentai Teinas kundzei. Jā, Ziegē. Jā, cienījamie kolēģi.